rezolūcijas eh, un nosūtu tās attiecīgajām struktūrām, kas norādīts rezolūcijām. Un šī Eiropas eh, parlamenta sesija tiek pārtraukta un sēž.